Un pirmais runātājs būs De Grandes Paskāla kungs. Esam saņēmuši sešus rezolūcijas projektus un došu vārdu vispirms lūk vienam no rezolūcijas sagatavotājiem. Paldies priekšādātāji un dāmas un kungi. Esmu spānis. Un tāpēc man ir ļoti grūti runāt negatīvos nu, tādā negatīvā konotācijā par tādu valsti kā Venecuāla. Mums ir ļoti ciešas saiknes ar šo valsti, un mums ir arī dziļas jūtas kā spāņiem pret šo valsti. Bet situācija šajā valstī, jāsaka, šobrīd ir ārkārtīgi nopietna. Viņa parlamentā esot pieņ, ir pieņemta rezolūcija ar ļoti striktiem vārdiem, kur tiek nosodīta visa veida politiska darbība no Maduras gal, prezidenta Maduras gal valdības puses, kas vada opozīciju šai valstī. ANO pret spīdzināšanas komiteja ir izteikusies un ļoti skaidri izteikusies par to, ka Venecijolā netiek nodrošināta ne mazākā vārda brīvība, notiek spīdzināšana un e, tiek vir, minēti virkni citi punkti. Cik ilgi vēl izmantos uh, Madurs kungs mūsu pacietību? Viņš varbūt tik ievēlēts salīdzinoši demokrātiskā veidā, bet tas nenozīmē, ka viņš drīkst pļaut sejā demokrātijai un teikt, pat uh, eh, nezinu, ko, kas ienāk prātā. Mēs vēlamies, lai Venezuela būtu labklājība, labklājīga, attīstīta valsts ar demokrātijas nākotni. Un mēs patiešām ceram, ka Eiropa valstī palīdzēs šo nākotni veidot. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Vaidenholzer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. 2013. gada prezidenta vēlēšanas ievērojami pasliktināja situāciju opozīcijai. Šī situācija arvien uh, kļūst uh, ļaunāka. Uh, arvien vairāk un biežāk tiek aizturēti opozīcijas pārstāvji, un tāpat uh, ir vērojami dažādi uh, spīdzināšanas gadījumi. ANO uh, komisārs ir paudis savu nosodījumu par pašreizējo situāciju un ir konstatējis, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Valsts ir sašķelta, uh, E, tiek apdraudētas ģimenes, un ir piega, pienācis laiks, lai Venecuēlas valdība pieliktu punktu šai e, necienīgai nodaļai savā vēsturē un lai pārtrauktu uh, opozīcijas vajāšanu. Visus aizturētos vajadzētu atbrīvot un vajadzētu garantēt pulcēšanās brīvības izmantošanu. Vajadzētu atkal nodrošināt uh, tiesisku un godīgu sistēmu šajā valstī. Liels paldies, tālāk Demes Makerkungs. Voorzitter, ehm, jā, ik kan man. Priekšādātāji, paldies. Var tikai un vienīgi piekrist iepriekšējiem runātājiem. Tas, kas aizsākās kā studentu protesti, kas cīnījās par drošības uzlabošanu, faktiski piedāvāja iespējas valdībai tālāk apspiest visa veida opozīciju. Apmēram 1400 cilvēku šobrīd gaida uz spriedumu, uz tiesu, tikai tāpēc, ka viņi izteicās pret valdību. Viņš šobrīd riskē ar cietumsodu. Tad, tad nerunājam par tādu valsti, kuras pamatos būtu tiesiskums. Venecuēla ir valsts, kas, kam jātiek galā ar ļoti briesmīgu mantojumu, vairāk kā 60% bezdarbu šai valstī. Tāpat valsts sastāvs ar būtiskām problēmām institucionālā līmenī. Mums ir jāspēj palīdzēt valstī eh, un nedrīkstam pieļaut to, ka šīs iestādes, institūcijas, kas, ve, kas nu, veic cilvēktiesību pārkāpumus, turpina pastāvēt. Mums ir jāizsaka kritika un mums jāuzstāj, lai tiktu atbil, atbrīvoti visi, kas tikuši aizturēti tikai tāpēc, ka viņi ir pateikuši kaut ko pret valdību. Nākamais runātājs Korālkungs. Priekšādētāji, paldies! Runājām par grozījumiem rezolūcijā un sastapāmies ar diezgan būtiskām problēmām, jo nespējām mērtiecīgi pievērties konkrētām lietām, jo šai valstī ir tik daudz cilvēktiesību pārkāpumu. Un nesam spējuši objektīvi paskatīties uz situāciju. Ir arī tādi mūsu vidī, kas atbalsta prezidentu Nikolas Maduro, bet tie, kas atbalsta opozīciju, arī ir uh, jāuzklausa. ir arī tādi, kas uzskata, ka aiz opozīcijas ir kaut kāda rietumu spēka. Mums ir jāizturas ļoti piesardzīgi. Paskatīsimies uz tām struktūrām, kas ir tieši iesaistītas procesā un kurām jāaizstāv cilvēku tiesības eh, Venecijolā un jāpalīdz šīm struktūrām. Paldies! Nākamais runātājs Mauras kungs. Priekšsādātāji, paldies! Šī rezolūcija nāk īstajā laikā. Šodien ar lepnumu var teikt, ka Eiropas parlamentam ir izdevies atbilstīgi rīkoties šajā situācijā un šajā vēsturiskajā mirklī varam reaģēt tādā pamatīgā, saskaņotā veidā, uzklausot opozīcijas prasības un vajadzības Venecuēlā. Neskatoties uz to, ka šis, šī redakcija ir tāda diezgan striktos vārdos formulēta, nu nevaram teikt, ka esam darījuši pilnīgi visu, ko varējām. Pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas mums būs vēl ar lielāku apņēmību jāturpina strādāt, lai mm, iesaistītos sarunās ar Venezuelas valdību un pārliecinātu to pārtraukt šo sistemātisko cilvēktiesību pārkāpumu īstenošanu. Ir jāpieprasa, lai viņi ļauj opozīcijai politisko brīvību, bet ja šādas izmaiņas nenotiks, tad mēs kā liberāļi, kā grupa do, sakām, ka vajadzētu rast visu iespēju, vajadzētu izmantot visas iespējas, lai Venecijas valdībai liektu šādas iespējas izturties. Nākamais runājas Kausaukungs. Priekšādētāja demokrātija un cilvēktiesības ir jāaizstāv šai rezolūcijā ļoti labi redzam, kā cilvēktiesības tiek instrumentalizētas tāpat laikā. Te tiek mēģināts darīt viss, lai vērstos pret demokrātiju demo Venecuēlā. Tiek runāts par valsts apvērsumu, par plašsaziņas līdzakļiem, šiem mierīgie protestētāji tiek izmantoti kā tāds kara ierocis konkrētajā ainā. Tie, kas balsos par šo rezolūciju, tad kā jūs justos? Uh, ja pēkšņi ierastos pie jums kāds kapucītē un sāktu slaktēt cilvēks jums apkārt. Nē, nav pieņemami. Ir jāierobežo protesti Venecijā, tas ir tikai loģiski. Jūs varat teikt, ko jūs gribat, jūs varat melot un tā tālāk, bet jūs nevarat uh, novērst to, ka Venecijā ies uz savu demokrātisku pieņemto, uh, pa savu demokrātijas taku. Paldies tālāk, Štētins kungs priekšādādājiem. Paldies! Venecijālā valdošais režīms šobrīd cenšas no, noslāpēt opozīciju. Daudz tiek iemesti cietumos, to starp studenti, žurnālisti. Leopolds Lopes, kas ir opozīcijas vadītājs, arī ir ticis apcietināts, un tāpēc atbalstu šo rezolūciju. Atminamies pašu savu vēsturisko pieredzi savās valstīs, padomju režīmu jūgā. Arī viņi centās mūs noslāpēt, apklusināt ar dažādu veidu represijām, metot mūs cietumos un tam līdzīgi. Un tāpēc vienmēr ir bijis ārkārtīgi svarīgi saņemt atbalstu atbalstu no demokrātiskām valstīm citur pasaulē. Tas bija tā svarīgi pirms 25 gadiem, un domāju, ka arī šobrīd mums tas jāatmenas, un tāpēc jānosūta šis demokrātiskais atbalsts kā vēstījums Venecuēlas tautai. Aicinu tāpēc tūlīt pat atbrīvot Leopoldo Lopezu un citus politieslodzītos Venecuēlā. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Asīša kungs. Priekšādātāji, paldies! Mēs uzskatām, ka demokrātija ir ārkārtīgi svarīga, lai tiesiskumu varētu īstenot. Un tiesiskums savukārt nozīmē, protams, šo varas eh, nodalīšanu, politisko eh, pārstāvību, runas brīvību un tā tālāk. Tiesiskuma ievērošana līdz ar to ir ārkārtīgi būtiska. Un mūsu grupa priecājas, ka var parakstīt šo kopējo rezolūciju. Es domāju, ka Venecuēlā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Mēs esam pret sankciju piemērošanu. Es domāju, tas nav, tas nebūtu pareizais solis un tas nebūtu sasaistīts ar pašreizējo realitāti, tas nebūtu samērīga situācija. Nevaram situāciju salīdzinot ar padomju savienību, piemēram, nē. Varam tikai aicināt Venecuēlas opozīciju, īstenot mierīgus protestus un tā tas nebūtu nav vienmēr bijis. Mēs balsosim par šo rezolūcijas projektu, piedalījāmies arī tās sagatavošanā Jo mūsuprāt, pats galvenais princips ir tiesiskuma ievērošana, un situācija Venecuēlā šobrīd iet pret šīm pamatbrīvībām un principiem, kas mums tuvi. Bet mums ir jāskatās tā vispārīgāk uz Venecuēlu kā valstu. Venecuēla ir demokrātiska valsts, e, vēlēšanas tur notika, bet šobrīd tā sastopas ar ļoti nopietnām problēmām. Un tās ir jārisina. Tāpēc Eiropas parlamentam ir šeit jānospēlē savu lomu, un to, arī, to tas arī dara ļoti korekti. Paldies! Tālāk zilās kartiņas jautājums no Beseras kundze. Vai esat gatavs atbildēt uz šo jautājumu? Priekšētētē paldies. Gribēju piemetināt. Sakot, ka tas, ko daram šeit Eiropas parlamentā Venecuālas lietā, ir ārkārtīgi svarīgi un izšķirīgi jo vēlamies strādāt plecu pie pleca, bet vienu gribu gan tomēr skaidri pateikt, ka priekšādātājs runātāji pārstrauc, jums ir jāuzdod jautājums, nevis jānāk klajā ar saviem komentāriem. Jā, Besars kundze turpina. Mans jautājums ir šāds. Vai mēs šeit Eiropas Savienībā atzīsim to, ka pastāv politiskā vajēšana, jo Beļģija, piemēram, ir piešķirusi eh, pat eh, patvērumu atsevišķiem bēgļiem no Venecijas. Atbildēšu uz jautājumu. Es domāju, balsojumā rezolūciju pieņemsim, un ar to mēs parādām, ka mēs saprotam, ka tā ir situācija Venezuelā, ko visi nosodām. Mēs nepiekrītam tam, kāda ir izturēšanās pret opozīciju. Tas ir skaidri un gaiši rezolūcijā pateikts un tas atbilst arī ANO rezolūcijai, bet es tomēr gribu piebilst, ka nedrīkstam šeit ats, dažādas lietas jaukt kopā. Venecijolā notika demokrātiskas vēlēšanas, bet ar to vien nepietiek. Ar to vien nepietiek, lai veidot stabilu demokrātiju. Demokrātija tas nenozīmē tikai vienīgi vēlēšanas. Tas nozīmē, ka arī tālāk jās, jāturpina respektēt tiesiskums. Un ja tas tā nenotiek, tad tādā gadījumā mums ir jāprotestē. Paldies. Nākamais runātājs ir Karskī kungs. Paldies! Dzirdējām par to, ka tikuši arestēti studenti. Tas notika jūlijā. Tas notika tikai tāpēc, ka viņi piedalījās mieriskos, mierīgos protesta gājienos. Šāda veida rīcība izraisīja plašu protesta vilnu valstī. Lof, Lopesa kungs pats pieteicās tiesu iestādēs, sakot, ka uh, paļausies uz to, bet, nu, jāsaka, tā gandrīz ir kāda gada beztiesiskuma sistēma, nevis tiesiskuma sistēma. Viņš līdz pat šim brīdim ir arestā, viņš un viņa biedri tiek pakļauti nehumānai rīcībai, pret viņiem izturas būtiski necilvēcīgi, un ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs arī kaut ko darītu lietas labā un veicinātu tiesiskumu stiprināšanu šajā valstī. Paldies! Tālāk Čaranzovs kundze. Haranzovs kundze, paldies! Paldies priekšādātāji! Mēs redzam, ka situācija Venecijolā ir ļoti būtiski pasliktinājusies cilvēktiesību jomā, un mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši un turpināt uz to noskatīties, tāpēc aicinu padomi izpētīt iespējas, sākt skatīties uz iespējām, noteikt sankcijas pret Maduro valdības ierēģiem. Esmu pilnīgi sašutus par to, kā šis režīms izturs pret cilvēkiem. Venecuēlieši gal galā tikai īsteno savas demokrātiskās tiesības iziet demonstrācijās, protestēt pret valdības rīcību, bet viņi tiek rezultātā pakļauti brutālām represijām, sistemātiskām represijām gribu aicināt attiecīgās varas iestādes atbrīvot visus politieslodzītos valstī. Viņi visi ir tikuši aizturēti pilnīgi patvaļīgi un nav saņēmuši godīgu un taisnīgu izturēšanos. Un te runāja tieši par Leopoldo Lopes un Mariju Mačādo. Nedrīkstam pieļaut to, ka opozīcijas līderi tiek sodīti mm, un tiek pakļauti pazemojumam uh, sistēmā, kas nedarbojas atbilstīgi. Nav atbilstīgas izmeklēšanas sistēmas, nav tiesiskuma. Paldies, priekšādātājs AKH Ranzovs kundzei, tālāk Krisis Oganus kungs. Paldies, priekšādātāji. Dzirdam par burtiski asiņainu rīcību šai valstī pēdējā gada laikā. Un šī rīcība ir vērsta pret prezidentu Maduro. Man šķiet, ka mēs ļoti selektīvā kārtā izmantojam šeit kritizēšanas iespēju un saturisko eh, pusi šim ziņojumam. Arī, no ano ziņu, arī uz ANO ziņojumu skatoties. Nenoliedzams ir fakts, ka pastāv arī citi ziņojumi, piemēram, Stefas Luminas ziņojums. Tur tiek runāts par sistemātiskiem pamatiesību un cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, Grieķijā. EU memoranda darbības rezultātā to atbalstīja arī ECOFIN. Es domāju, protams, ir jau labi, ka mēs skatāmies uz Venecijolu un cik ļoti šausmināmies par cilvēktiesību pārkāpumiem tur citā pasaulē, bet vai mums nevajadzētu paskatīties uz to, kas notiek pašās Eiropas Savienības dalību valstīs, kur mums Grieķijā izsaka draudz par to, ka mūs izmetīšot te no Eirozonas un ka mēs bankrotēšot. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Es atvainojos, Krīsas Auganas kungam zilās kartiņas jautājums. Vai jūs vēlaties atbildēt uz to? Es ist richtig, dass in Venezuela. Vai ir taisnība, ka Venecuēlā uh, opozīcija tiek apspiesta, bet vai ir pareizi um, uzspiest spīdzināšanu un uh, dažāda veida um, pārnodarījumus cilvēkiem, kas vēlas kaut ko panākt? Wow. terror und folter sind falsch aus Terrors un, uh, Terrors un spīdzināšana ir nepareizi, taču šeit mēs uh, redzam, ka tiek uh, ieviesti tiesiski pasākumi pret cilvēkiem, kas ir paveikuši noziedzīgs nodarījumus Venezuelā. Paldies, tālāk, Kurtasan kungs. Šeit šajā gadījumā mēs redzam, kā tiek eh, pārkāpts eh, noteikums 100, numurs 135. Šeit mēs runājam par cilvēktiesībām un spriežam par to, ko tagad dara demokrātiski ievēlēta valdība. Cik daudz rezolūciju šī valdība ir pieņēmusi? Vai mēs varam tiešām atbalstīt šo sadarbību ar totalitāro režīmu? Ja cilvēktiesības tiek pārkāptas Venecijālā, tad uh, noteikti ir jācīnās par to līdzīgi kā citās vietās. Tagad mēs vienkārši redzam, ka Venecijālai tiek uzbrukts. Uzbrukums ir vērts pret Venecijālo. Mana grupa tam nepiekrīt. Es uzskatu, ka tas ir liekulīgs vingrinājums. Mēs negribam šo rezolūciju un mēs balsosim pret to. Urtasuna kungs Kārska kungs grib jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Lūdzu, Kārska kungs. Mēs eh, tikko kā dzirdējām, kā tiek um, Eh, ka nav pamatot apvainot Venecijāls valdību jautājums. Vai jūs varat piekrist tam, ka cilvēki tiek eh, spīdzināti cietumos, opozīcijas līderi Leopoldo Lopes tiek eh, um, turēt cietumā un izturēšanās pret viņu ir, ir, ir ļoti pazemojoša, viņam netiek nodrošināts ūdens, nav arī elektrības, viņš mm, tiek turēts apstākļos, kur skan skaļa mūzika. Un Vai jūs varētu atbalstīt šādu veidu attieksmi pret Lopes kungu? Lo podemos tratar, pero yo lo único que digo es que ir atsevišķi gadījumi, kas ir jārisina, bet es vienkārši gribēju, lai attiecībā pret visām valstīm tiek piemērot viena un tā pati mēraukla. Šeit, šajā tekstā mēs redzam tādu vispārīgu uzbrukumu valdībai, kas ir demokrātiski ievēlēta. Jā, ja ir konkrēts specifisks gadījums, tad par to arī varam diskutēt konkrēti. Šeit ir vairākas rezolūcijas. Un jūs vienkārši brūkat virsū valdību, tāpēc, ka ne, nepatīk viņa politika. Nāta kungs grib uzdot jautājumu, uz, lūdzu, uzdodiet jautājumu pēc iespējas īsāk. De... Urtasan kungs, vai jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi, ka ziņotājs eh, ziņojumā pret spīdzināšanu un patvaļīgiem ārestiem, ka viņiem vajadzētu eh, arī pieminēt Venecijālu savā ziņojumā, un arī Startautiskā cilvēktiesība komiteja ir atzīmējusi šo situāciju ar Venecijālu. Eh, šīs situācijas ir reāls, gadījumi Venecijālā apzīves vajāšana ir ir jānosoda. Jāsaka, es vienmēr izmantoju vienu to pašu mērauklu, neatkarīgi no tā, kur notiek pārkāpums. Es tiešām nesaprotu jūsu nostāju. No, Javier, no es eso. Yo, voy a, yo condenaré siempre Javier, tu galīgi neesi sapratis mani. Eh, es vienmēr nosodīšu cilvēktiesību pārkāpumus, jebkurā gadījumā, bet šajā gadījumā, Javier, tas nenotiek tā, kā tu saki. Es nezinu pagājušā sasaukumā, cik daudz rezultātus mēs neesam pieņēmuši. Šeit ir deputāti, eh, kas vienkārši ir ieciklējušies pret Venecijā, un to es nevaru atbalstīt. Mums ir vēl vesela rindzilo kartīšu bet eh, vēl divas debats ir paredzētas šajā rīt sesijā. Un tāpēc man ļoti žēl, bet es nevarēšu dot vārdu vēl cilvēkiem, kas grib uzdot jautājumus ar zilo kartīti. Eh, diezgan stingri būs arī jāvēro, jāievēro reglaments runāšanas laiks. Eh, tālāk nākamais runātais Bašīrkungs. Priekšsēdētāja kungs. Paldies! Es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt Obamas administrāciju uzsākt dialogu ar Venecuēlu. Gluži tāpat kā gadījumā ar Kūbu. Uh, vajadzētu tikt vaļā no dažādiem apvainojumiem un nepareiziem apgalvojumiem pret Venecuēlu uh, kas uh, tiek izmantoti, lai mazinātu preses un demokrātijas izplatību un veikt represijas. Eh, kad Venecuēla sapratīs beigu galā, ka nevarēs uzturēt savu ekonomiku, jo šobrīd eh, naftas cenas visā pasaulē ir brīvajā kritienā, 60% inflācija ir sagaidām Venecuēlā šogad, un eh, senāk tā, ka Venecuēla vairs nevarēs atļauties šos dāsnos pabalstu, ko solījusi saviem iedzīvotājiem, un eh, ASV, tāpat kā Kubas gadījumā, arī droši vien sapratīs, ka nedrīkst turpināt centienus, ko pauž vēl viena deputāta de, brīva un brīvi augstoša valsts. Paldies, tālāk Kelam kungs. Paldies, priekšsēdētā. Esmu ārkārtīgi nobežījies par to, ka politiskā situācija Venecijālā konstanti pasliktinās šai valstī ir pienākums ievērot likumu vāru jo Venecuēla tikko kā kļuvis par ANO drošības padomas locekli. Ekonomiskās sociālās represijas ir politiskās un ideoloģiskās neiecietības tieši rezultāts. Protest citi ir bijuši, un de, neproporcionāla valdība ir izmantojusi spēku pret um, um, protestētājiem. Šeit īpaši izteikts ir šis Lopesa gadījums, kas. Um, un vēl 40 demonstranti ir nogalināti valdību atbalstošās grupas to ir darījušas. Tātad tā nav valsts, kur ir likuma vara, un mēs atbalstam solidāri cilvēkus, gribam, lai valdība ved um, sakārto situāciju Venezuelā, un mēs arī aicinām Lamogarīnī kundzi pēc iespējas ātrāk aicina Venezuelu atbrīvot visus protestētājus. Paldies, tālāk Lopes Agelkungs. Paldies priekšsēdētāji. Um, rezolūcijā nav pārāk veiksmīga redakcija, bet uh, tomēr es uzskatu, ka ir jāsāk konstruktīvs dialogs ar Venezuelu. Tas nozīmē, ka jāizbeidz vardarbība, jāsāk dialogs, kas novedīs pie miera, cilvēkiem ir jāvar izteikties mierīgi, demonstrēt, demonstrācijas būtu jāatļauj. Uh, un valdībai vajadzētu pārtraukt šos uh, arestus, jo īpaši ir jāatbrīvo Leopolds Lopes, kas uh, cietumā ir ieslodzīts jau desmit mēnešus, un arī komiteja pret spīdzināšanu ir atzinusi, ka Lopes arests ir bijis nepamatots. Arī citas ANO vieni, um, struktūra vienības to ir atbalstījušas. Tiesu varai ir jāstrādā pareizi, ka ir cilvēks, kas tiek turēts militārā cietumā pilnīgi nepamatoti un ir jāpieprasa viņa atbrīvošana. Venecuēlas konflikts. Tas nav kapitālisms pret sociālismu. Tas ir cīņas gadījums, kur no vienas puses ir vardarbības izmantošana, no otras puses opozīcija Paldies, tālāk Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir ļoti plašs konteksts. Mēs šeit runājam par demokrātisko opozīciju Venecijā, kas tiek vajāta. Rezolūcijā ir arī atsaucis uz uh, šīs valsts režīmu problēma ir saistīta ar attiecīgo personu atstāšanu bez soda. Mums ir jādara viss, lai atgrieztu šo valsti pie demokrātiskas situācijas, kur tiek ievērot cilvēks tiesības un likuma vara. Un šāds vēstījums ir jāsūt prezidentam Nikolasam Maduro, jo šobrīd ir novērojams antisemitisma vilnis un tas nav ierasts eh, tur, eh, tur nav parasti situācija ar antisemitismu izpausmē. Paldies, eh, tālāk Vēbers kundze. Šodien Venecuēlā demokrātiskās opozīcijas līderi ir ieslodzīti. Leopoldo Lopes ir vispazīstamākais piemērs, bet arī simts jauni aktivisti sēž cietumā un tūkstots gadījumu tiek izmeklēti. Uh, Visi šie protestētāji izmantoja tiesības protestēt pret valdību, kas novedusi šo valsti līdz krīzē. Maduro kungam prezidentam ir jāsaprot, ka demokrātiskā situācijā mēs cīnamies godīgi ar mūsu oponentiem. Mēs nesūtām viņus uz cietumu, lai viņi tur beidz savu politisko karjeru. ANO cilvēktiesību komisārs ir aicinājis šos ieslodzītos atbrīvot, un arī pretspīdzināšanas komiteja un arī Amerikas valstu asociācija, arī parlaments aicina atbrīvot šos ieslodzītos, aizturētos. Šeit es eh, nesaskatu nekādu sazvērtību. Tieši otrādi mēs gribam demokrātiju Venezuelā, mēs gribam cilvēki dzīvotu droši un labā labklājība. Paldies tālāk, Zūberkundze. Paldies priekšsēdētāji. publisko ēku iznīcināšana, dedzināšana, slimnīcu bērndārzu dedzināšana. Šodien ir gadījums, ka kāds sievietes bērns ir nogalinās, tāpēc, ka uh, attiecīgie valdības pārstāvi ir devuši pavēli uh, pielaist uguni uh, bērndārsam. Un tas ir ļoti nopietni, un visi tie, kas atbalsta šādu rīcību, tie būtu jāsoda. Venezuela e, ir neatkarīga valsts jau kādu laiku, un mēs aizmirstam par to. Upuri ir cilvēki, reāli cilvēki, kas ir miruši. Dažkārt mēs aizmirstam, ka cilvēki ir ievainoti un nogalināti, bet šeit e, notiek šie e, ļoti nopietni pārkāpumi pārkāpumi 14 tiesība aizsardzības darbinieku ir aizturēti un tiek, ir ierosināts krimināllietas. Tā ir suvenēra valsts, es nosodu neokoloniālismu, cilvēktiesības tiek instrumentalizēts, un uh, cilvēki, ar ko mēs šeit runājam, nav reāli opozīcija Venecijā. Paldies, tagad brīvais un mikrofons, mums ir vesela rinda deputāti, kas grib izteikties, es droši vien nevarēšu dot vārdu pilnīgi visiem, jo pretējā gadījumā mēs tiešām iekavēsim mūsu darba kārtību. Un eh, es eh, došu vārdu pa vien, vienam pārstāvim no katras politiskās grupas un jo iepažošu vārdu tiem, kas vēl nav izteikušies. Vispirms. Gaisa kungs, paldies priekšsēdētāji, šeit ir startautiska krīze, Maduro valdība Čaves eh, politiku turpina, šeit ir diktatūras izpausmes un uh, ir sadarbība ar teroristiem, apkaro preses brīvību, cilvēki tiek grūsti uh, dziļākā nabadzībā. Venecuēlē šausmu valsts cilvēkus vajā, liek cietumā, ja viņi nedomā tāpat kā domā Maduro kungs. Mēdī tiek slēgti, jo mm, viņi negrib dziedāt komunismu slavinošas dziesmas. Uh, Eh, cilvēki bēg prom no valsts, eh, krimināla vajāšana, krimināla lietas tiek ierosināts. Tāpēc Eiropas institūcijām ir jāpieprasa, lai Venecuēlas valdība aptur šo antidemokrātisko līniju un ir jāizbeidz šis eh, mūrks, un mēs ļoti ceram, ka Venecijāla vien dienu kļūs par brīvu demokrātisku valsti. Mēs darīsim visu, lai palīdzētu viņiem. Un ļoti žēl, ka cilvēki no Spānijas, Iglesias kungs, piemēram, aizstāv Venecuēlu. Uh, tomēr viņi ir pārāk ļāvlīgi, lai ierastos uz šo debati. Viņi šeit nav ieradušies, un tāpēc arī neko nesaka. Paldies, Tapadēlas kundze. Nacionāla kā un aktor dedikāt promovēt Šeit um, Eiropas Savienība rāda sevi uh, starptautiskā līmenī, ka cīnītāji par demokrātiju, cilvēktiesībām, ir, cilvēktiesības ir jāievēro arī demokrātiskās procedūras. Tomēr tas nav uh, tikai tāds instruments Eiropas Savienības ārējā politika. Uh, šeit ir arī būtiskāki jautājumi, tāpēc uh, mēs esam arī ļoti noraizējušies par situāciju Venezuelā Eh, kur likumā tiek pārkāpta un cilvēku tiesības arī netiek ievērots. Un tas notiek pastāvīgi. Mēs atbalstam šo rezolūciju ļoti svarīgi. Eiropas Savienībai sūtīt šo signālu, ievērot demokrātiskos principus un likumvaru. Un ir arī svarīgi atzīmēt, ka eh, krimināla vajāšana, kā arī nepamatota tiesvedība būtu jāizbeidz. Un vēl svarīgi arī nodrošināt reālu mm, progresu Venecijā, lai, lai būtu gan izteiksmes, gan pulcēšanās brīvības ievērots. Un šeit vajadzētu iesaistīt visas Eiropas institūcijas, tāpēc es piekrītu rezolūcijas autoriem, tā ziņā, ka augstai pasaulē ir arī jāspēlē redzamāka loma. Tālāk, Legar. Uh, thank you very much. Paldies! Es eh, gribēju izteikties, lai runātu par Marijas Mečado lietu, bet eh, tā kā tika izteikti komentāri, uh, Merkusur delegācijā tos pauda Venecijālas vēstnieks, viņš teica, ka Leopoldo Lopes ir uh, vainojams dažādos pārkāpumos un ka viņam tiks spriesta taisnīga tiesa. Uh, Tas ir absolūti absurdi. Ir skaidrs, ka nekāda taisnīga tiesa Venecijālā nevar tikt spriesta. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Režīms pats sevi atmaskoja. Šī režīma rīcība, um, dažādu paumu, baumu paušana īstenībā ir um, diezgan komiska, ja netiktu tik ļoti pārkāptas cilvēktiesības un ja netiktu mm, dzīta nabadzībā visa tauta. Eh, kreisie spēki šodien pauda uh, eh, neokola, idejas par neokolonālismu un uh, pilnīgi citas absurdas lietas. Man ir patiešām kauns par jūsu uh, paustajiem komentāriem. Paldies, Biegaškungs. Quero expressar a minha solidariedade e apreço ao povo. Es gribētu paust eh, solidaritāti Venecuēlas tautai. Tautai, kas eh, brīvi un demokrātiski pauda savu atbalstu revolūcijas procesam, kas pašlaik turpinās. Tas tiek eh, darīts ar vēlēšanu un referendumu palīdzību, un starptautiskie novērotāji šīs vēlēšanas un referendumus ir atzinuši par pareiziem. Džimijs Kārters mm, ir teicis, ka mm, Vēlēšana procesi Venecijā ir izcili. Mēs te tagad eh, lasām lekcijas Venecijā par demokrātiju, bet eh, mums vajadzētu atcerēties par to, eh, kā Venecijā ir izmantojusi savas valsts resursus. Viņi ir pielikuši punktu analfabētismam un bādām, viņi ir nodrošinājuši mājokļus bezpajumtniekiem Bet neskatoties uz to, uh, tiek uh, visu laiku pausts naids uh, pret šo valdību, bet noteikti, ka vēsture visu nostādīs pareizajās vietās. Tagad dodu vārdu padomus pārstāvim Delavērs Vedavas kungam. Paldies! Paldies priekšādātā, godāmie deputāti! Eiropu un Venecuēlu saista ciešas vēsturiskas saiknes. Venecuēlu mēs skatām arī tādā plašākā Latīņamerikas kontekstā. Venecuēlē vajadzētu nodrošināt eh, labklājību šim reģionam, jo tā ir eh, vajadzīgais potenciāls. Spriedze un polarizācija valstī tieši tāpēc mums izraisa bažas. 2014. gads ir bijis ļoti lielu pārmaiņu gads, ir eh, bijušas daudzas demonstrācijas pret valdību. Eiropas Savienība ir nākusi klajā ar vairākiem paziņojumiem, kur tā ir paudusi bažas par tālāku polarizāciju un vardarbīgu incidentu skaita pieaugšanu. Jo īpaši mēs vēršamies pret eh, studentu uh, ap, ieslodzīšanu un vēršanos pret poli, uh, eh, politiskiem aktīvistiem. Mēs aicinām, lai tie tiktu atbrīvoti, tā lai visi varētu strādāt uh, kopā un rast kompromisu. Uh, Mēs aicinām partijas uh, uzsākt politisku dialogu, lai pieliktu punktu vardarbībai. Mēs redzam, ka trūkst progresa samierināšanas jautājumos, un tas uh, mums raisa bāžas. Mēs redzām, ka konflikti un spriedze uh, kļūst uh, arvien vairāk izteikti. Eiropas Savienība ir paudusi savu viedokli prezidentam Maduro ņemot vērā paziņojumus par to, ka ir jāveido iekļaujoša valsts. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu pārvarēt iekšējo šķelšanos. Valdībai un opozīcijas spēkiem ir jāuzņemas atbildība. Tā tiem ir jāapvienojas, lai rastu izēju no krīzes. Tikai šādā veidā varēs pieņemt vajadzīgos lēmumus. Mēs aicinām valdību ņemt vērā 2013. gada vēlēšanas. Tām ir jānodrošina vienotība valstī, ir jāmēģina panākt eh, kompromisu risinājumi. Ir ļoti daudz politisku problēmu, tāpat arī sociālu un drošības eh, problēmu, pieaug inflācija, plāšu patēriņu preces kļūst arvien dārgākas, var just spriedzi pilsoņu vidū un nedrošības sajūta pieaug. Naftas eh, cenu krišanās pasaules mērogā noteikti situācija Venecijālā vēl vairāk pasliktinās un graus valsts eh, spējas sasniegt savus mērķus. Prezidents Maduro nesen paziņoja par valsts eh, izdevumu samazināšanu ekonomiskās krīzes dēļ. Pastāv bažas, ka ja tā, tas turpināsies, tad būs arvien grūtāk panākt samierināšanos un Venecuēlas loma šajā reģionā arī var tikt ietekmēta. To pavisam nesen uh, ir pauduši dažādi, or, dažādu organizāciju pārstāvji. Mēs vēlamies aicināt, lai demonstranti, studenti, arotbiedrību pārstāvji tiktu atbrīvoti no patvaļīgajiem apcietinājumiem. Venecuēlas varas iestādēm ir jāuzsaka objektīva izmeklēšana pēc iespējas drīzāk un jāspriež sodi eh, saskaņā ar likumu. Ļoti daudzas lietas ir eh, iegūšas plauktos, tās tiek arvien atliktas. Tādi indivīdi kā Leopoldo Lopes un studenti, kas ir tikuši ieslodzīti, ir noteikti jāatbrīvo. Mēs vēlamies arī padziļināt mūsu kontaktus gan reģionā, gan arī divpusējā līmenī. Mūsu vidū vienmēr ir uh, valdījusi draudzība, tieši tāpēc mēs vēlamies, lai Venecuēlā atkal iestātos stabilitāte un tiktu ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tas ir vienīgais veids, kā var garantēt samierināšanos starp uh, visiem uh, politiskajiem spēlētājiem. Lielas paldies! Tikko uzklausījām padomu